Prezidentes kundzei, Fan Ivenhoizens kundzei lūdzu dod jums vārdu, un dārgie kolēģi lūdzu klusītēm. Pametiet zāli un nevis grupās, bet eh, pa vienam. Frau Van Ivenhoiz. Wo ist oh, sie? Bitte sehr. mijnheer de voorzitter bitte sehr sie haben das wort. dank u wel. Eh, priekšsēdētāja kungs godātais komisāra kungs godātie kolēģi rītdien mēs balsosim lūdzu es lūdzu kolēģus bez trokšņa iziet no zāles lūdzu nerunājiet tas attiec attiec arī uz uh, Harmsas kundzi un Verhofštata kungu. Lūdzu, vārds kolēģei. Witam Państwa. Zapraszam do głosu sprawozdawcę panią. Tagad mēs dodam vārdu referentei Korai Van Nīvenhaizenei. Paldies, priekšēdētāji, godātais komisārkungs, godātie kolēģi. Rītdien mēs balsosim par regulu, par priekšlikumu Eiropas, par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos. Pēdējo mēnešu laikumā, laikā ir e, veikti pētījumi, kas parāda, ka notikusi krāpšana daudzu miljārdu apjomā. Notiek manipulācijas ar uh, e, indeksiem un etaloniem, un tiek manipulēti valūtu kursi. Un Libor uh, gadījumā Vācijai jāmaksā ļoti liela soda nauda. Nevar teikt, ka šeit darbojas tikai kādas pāris aizdomīgas firmas. Manipulācija ir izplatīta arī saistībā ar ļoti nozīmīgiem uh, indeksiem, ko izmanto ļoti plaši, tāpēc mums ir nepieciešami labi indeksi finanšu stabilitātei un likumdošanai ir jābūt tādai, lai manipulāciju nākotnē novērstu. Uh, likumdošanas projekts, par ko mēs balsosim rīt, vēlas uzlabot finanšu tirgus stabilitāti un pasargāt patērētājs. Tas nozīmē, ka ir jābūt gan Liboram, gan uh, Uh, valūtu maiņas kursiem, stabiliem, uh, pamatotiem indeksiem, bet likumdošanai ir jānodrošina arī tas, lai varētu piedāvāt daudz indeksu gan Eiropas iekšienē, gan ārpus tās. Un ja piedāvājums būs plašs, tad var gadīties, ka investoriem būs lielāka rīcības brīvība, lielāka izvēles iespējas izmantot dažādus indeksus. Un galvenajiem indeksu piedāvātājiem šobrīd uh, ir iespējas ļu, ļoti uh, jūtami izmantot savu ietekmi, un tas padara finanšu tirgu nestabilāku. Uh, tirgu ja šie indeksi ir mazāki tie arī ir jāņem vērā likumdošanā, un pašreizējais eh, ziņojums uh, nosaka to, ka gan lielāki, gan mazāki indeksi var tikt izmantoti vienlīdzīgi, un ir jābūt izmaiņām finanšu un kapitāla tirgū, lai atkoptos gan ekonomika, gan tiktu pasargāti. Uh, uh, gala patērētāji un lai mēs pietuvinātos kapitāla savienībai ekonomiskajā komitejā ziņojums tika ar balsu vairākumu pieņemts. To atbalstīja gan kreisās, gan labējās partijas, un paldies visiem, kas piedalījās darbā ar ziņojumu. Es ļoti priecājos, ka sadarbība turpināsies arī trialogā. Vēlos lūgt atbalstu no visām politiskajām grupām, lai mēs pēc iespējas ātrāk varam pēc divu gadu diskusijām sākt sarunas par trialoga mandātu. Paldies! Danke vēl, madam Van. Paldies! No Venhoizenes kundzei tagad vārds Eiropas ko komisāram Jonatanam Hillam. Um, benchmark... Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, metalons var izklausīties pēc neliela tehniska jautājuma, bet patiesībā tie attiec uz finanšu nozars pašu centru un ekonomiku kopumā. Tā tie ir pamati, uz kuriem tiek noteiktas cenas finanšu līgumos. Tie nosaka vērtību daudziem finanšu produktiem, taiskaitā izmaksātās eh, maksājumās eh, kredītlikmes eh, aizņēmumiem. Un arī attiecībā uz ietaupījumiem tiek izmantot etaloni, lai noteiktu šo ietaupījumu sniegumu vērtību. Un tāpēc mums ir jābūt ar iespēju uzticēties šiem metaloniem, taču eh, skandāla secība ir šo uzticību krietni mazinājusi. Tāpat paturēsim prātā, ka šis nav noziegums bez upuriem. Manā izpratnē etalona manipulēšana ir tieši tas pats, kas zakšana. Tāpēc, lai atjaunot uzticību, mēs piedāvājam to, lai etalonu sniedzēji tiktu pienācīgi regulēti un uzraudzīti, lai būtu izveidot valdības kontroli, lai varētu tikt pārvaldīti interešu konflikti. Tādā veidā, ka etaloni varētu padarīt, tikt padarīti pa, caurskatāmāki, kā arī visi noteikumi šajā sakarā tiktu pārskatīti. Runājot par pārobežu ieteikumu, mēs aicinām izveidot kolēģijas ar nacionālajiem uzraugiem, piesaistot eh, vērts eh, papīru un tirgu iestādi. Kā arī iesaistīt attiecīgās firmas. Tas nav viegls jautājums, bet ļoti svarīgs, un es gribētu no viss sirds apsveikt eh, cienījamo Korvanu Nīvenhaizenu, kura ir strādājot pie šī tekstā. Atsevišķus jautājumus mēs skatīsim vēlāk trilogā. Likumdošanas plašais apjoms nozīmē to, ka būs jāparedz gan lielie, gan mazie taloni, gan proporcionalitāte. Ekon piedāvā vairāk uz risku balstītu pieeju nekritiskiem etaloniem. Katrā ziņā Es ceru, ka mums izdosies panākt īsto līdzsvaru. Tā kā Eiropas Savienība būs pirmā jurisdikcija, kur šādi noteikumi tiks ieviesti, mums ir jārunā uh, arī par piekļuvi trešo valstu etaloniem. Ja mūsu robežas ir atvērtas, mēs nedrīkstam uh, importēt riskus, kas ir saistīti ar etaloniem, kuri nav pietiekami stabili, un arī šajā gadījumā mums būs jādiskutē, kā šos mērķus sasniegt. Kopumā es domāju, ka Šis ir vēl viens nopietnas solis uz priekšu, lai panāktu to, ka mūsu rīcībā ir būvniecības bloki, lai veidotu spēcīgu finanšu sistēmu. Un tagad ir pienācis laiks, lai šie pasākumi stātos spēkā. Thank you, komis Paldies, komisār! Tālāk ITRE komitejas vārdā dod vārdu deputātei Marijai Matiešai. Paldies priekšsēdētāji. Lielais Eiropas pilsoņu vairums eh, izjutīs šo etalonu ietekmi dažādi sniedz, pakalpojumi sniedzē izmanto dažādus kritērijus un etalonus. Un nereti tie neatbilst reālai ekonomikai, kas var padarīt tos manipulējams. Domāju, ka pret šādām manipulācijām, kas ir noziedzīga rakstura, ir jācīnās. Runājot par eh, bāzes produktu cenu attīstību, mēs zinām, cik nozīmīga ir cenu uzraudzība. Tas pats attiec uz enerģijas cenām. Eh, etalonu manipulācija ir stingri jāuzrauga, un šeit ir jāparedz skaidrs, eh, skaidra procedūra. Mēs zinām, ka bāzes produktu cenu manipulācijas ietekmēs ne tikai investors, bet arī gala patērē, patērētāju, kuram būs jāmaksā par to pašu produktu dārgāk. Konkrēt šajā gadījumā tas būtu par enerģiju. Tāpat mēs nedrīkstam ignorēt to, kādi var rasties interešu konflikti tad, kad šādi etaloni tiek manipulēti. Un šajā sakarā likumdošanas iniciatīva ir tikai apsveicama. Bet, manuprāt, šādas manipulēšanas eh, novērtējums ir jāvērtē pietiekami nopietni. Tas attiecas gan uz tirgiem, gan uz tiem spēlētājiem, kas ir labticīgi. Uh, Un pilnīgi noteikti ir jāpieņem saistoši pasākumi, lai cīnītos pret ļaunprātīgām rīcībām. Mēs balstījāmies uz šo priekšlikumu kopumā, pilnīgi viss netiek pieņemts, bet runājot par kritiskiem etaloniem, mēs nesam sasnieguši vēlamos mērķus. Tieši tāpat arī e, tas attiecas uz definīciju tā saucamajiem kritiskajiem etaloniem. Ir priekšlikumi no zaļajiem un no sociālistiem, kas ir ārkārtīgi būtiski, lai šos jautājumus varētu bagātināt, bet tas tika nu, noraidīts un tik jūtīgā jautājumā kā šis ir ļoti būtiski nevis izlikties, bet gan rīkoties. Un pilnīgi noteikti ir jāatgūst uzticība. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Un tagad ir laiks runātājiem no politiskajām grupām. Vispirms no Tautas pārtījas grupas eh, deputāts Nīdermājers uz divām minūtēm. Paldies! Priekšsēdētāji, darbie kolēģi! referentē viena haizenē jau skaidri norādīja un arī komisārs papildināja, ka situācija ir nopietna un varbūt ar tālajošām sekām finanšu tirgus un stabilitātes eh, ticamībai. Jānorāda, ka ir veikti daudzi pasākumi, lai padarītu spēcīgākus šos etalonus finanšu tirgū. Tagad mēs sveram spēd, pēdējos soļus, lai veidotu drošāku vidi, kas padarītu t, t, eh, eh, stabilākas finanšu iestādes. Kā jau referents sacīja, Priekšlikums tika izstrādāts jau pirms kāda laika, diemžēl iepriekšējā sasaukumā tas netika apstiprināts. Tur bija arī tehniski jautājumi, komisija nāca klajā ar ļoti plašu priekšlikumu un bija jāpētīs šo noteikumu ieteikmi, tīpaši uz mazajiem etaloniem, tāpat arī šīs, ehm, šo noteikumu atbilstības starptautiskiem noteikumiem, starptautiskajiem bidiem, bija jāsagaida ieteikumi no starptautiskās svērtpapīra organizāciju komisijas, jāņem vērā trešo valstu ehm, režīmi. Katrā ziņā esmu gandarīts par sadarbību ar referenti, kuri izvēlējās līdzsvarotu pieju, izvēlējās e, iekļaut vissvarīgākos etalonus, tāpat arī norādīja to, cik nozīmīgi ir caurskatāmība pārējo etalonu lietāšanā. Tāpat e, domāju, ka izdos, ir izdevies uzlabot situāciju attiecībā uz trešo valstu režīmu un rast pareizo līdzsvaru starp ESMA un Eh, nacionālo uzraugu darbību. Ceru, ka parlaments tādā veidā piešķirs spēcīgu sarunu mandātu trilogam, jo pastāv atšķirības eh, parlamenta un komisijas pieejā, un mēs uz šo dokumentu liekam ļoti lielas cerības. Paldies! Paldies, eh, deputāta kungs, un tālāk no sociāldemokrātu grupas deputāts Fernandešus divām Eh, minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es vēlos apsveikt referenti saistībā ar šo pēdējo mēnešu gadījumā pav, ga, laikā paveikto darbu. Domāju, ka ir krietni uzlabots sākotnējs komisijas priekšlikums. Sociāli demokrātu priekšlikums bija, lai varētu uzlabot kritisko etalonu definīcijas. Šis jautājums tiks likts uz balsojumu. Rītdien mums ir izdevies sagatavot kvalitatīvi labāku definīciju attiecībā uz nacionāliem etaloniem lielas. Tāpat arī šie etaloni esot e, publiskajā publiski pieejami, e, palīdzēs nodrošināt caurskatāmību un arī parlaments ir sagatavojis labu tekstu attiecībā uz vērtspapīra tirgus e, iestādes sadarbību. Un domāju, ka šie etaloni, kas attiecas uz eh, izdevielām, tiks pakļauti stingrākai uzraudzībai. Šis teksts ir visai sarežģīts, un mums arī būs jāparedz eh, proporcionalitāte, ko eh, norādīja referente, un cerams, ka visiem eh, etaloniem, gan kritiskajiem, gan nekritiskajiem, būs ierobežojošāka likumdošana, kā arī labāk eh, varēs uzraudzīt to, kā administratori īsteno savu pāraudzības darbu. Un visbeidzot, mums izdevās panākt vienošanos par to, lai trešo valstu uh, Eh, etaloni atbilst IOSCO principiem. Līdz galam mums neizdevās panākt visu, ko vēlējāmies, taču vismaz tās dos eh, iespēju Eiropas patērētājiem izmantot daudz nopietnākus un robustākus etalonus. Paldies! Turpina priekšsēdētājs un tālāk no ECR grupas Keita Svinberna uz divām minūtēm. Like... Paldies! Gribu vispirms teikt paldies uh, referentei par ļoti lielu darbu. Viņa izdarījusi tiešām uh, spējusi panākt kompromisu starp daudzām politiskajām grupām. Šis teksts piedāvā labu ietvaru gan nacionālajām iestādēm, uh, darbā kā uzraudzīt administratorus, un šis jaunais režīms uh, palīdzēs labāk aizsargāt patērētājus un investorus visā Eiropas Savienībā. Uh, un galvenais skats ir vērsts uz caurskatāmību etalonu jomā, un investori un patērētāji varēs zināmā mērā arī paši izvērtēt, vai kompilācija e, šajā jomā, vai tā viņiem šķiet nu, atbilstoša vai piemērota. Bet ir iespējams uh, jauno likumdošanu ievies tikai tad, ja dalībvalstis spēs uh, novērtēt etalonu ietekmi uz savu ekonomiku un uh, spēs arī uh, novērtēt, kādas ir manipulācijas iespējas. Es gribētu visu vērību vērst uz to, kāda šajā jomā ir sadarbība ar trešajām valstīm. Un uh, starptautiskās vērtspapīra organizācijas principi arī ir izmantojami, lai uzlabotu uh, šo etalonu pārvaldību. Un ir jābūt arī saskaņai ar likumdošanu, kas citās jomās tiek izmantot pārobežu darījumos. Uh, Un es ceru, ka no jaunās likumdošanas labumu gūs visi. Thank you very much indeed. On... Paldies. No Aldē grupas tagad deputāte Silīgulārā ar divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, komisār, kas esat šodien kopā ar mums. Tāpat arī es gribu pateikties referentēji no Alde grupas, jo katrā ziņā salīdzinājumā ar iepriekšējo sasaukumu, mēs redzam šobrīd, cik šis teksts ir sarežģīts. Tāpat arī trilogā mēs redzam, varbūt arī dalība valstis, kas ir mazliet nepiekāpīgas, mēs varēsim uh, izmantot eh, šos argumentus. Manuprāt, Kora ir izdevies panākt līdzsvarot rezultātu sadarbībā ar visām politiskajām grupām. Tas ir jāpasvītro savukārt no savas puses. Es būtu vēlējusies eh, vērts pa pirgu eh, un tirgu iestādei nozīmīgāku lomu. Lai tai nebūtu iespēju kaut kur paslēpties, un arī šai institūcijai būs galēja arbitra loma, nosakot kritiskos etalonus. Tas ir ārkārtīgi eh, nozīmīgi. Eh, tas ietekmēs finanšu stabilitāti, tāpat arī eh, publisko etalonu reģistrā uzraudzība tai tiktu uzraudzīta un ESMA būtu kopumā ar nozīmīgu lomu. Tāpat priekšsēdētāji, un ja būtu arī padomi klāt, es teiktu padomēji, ka par ESMAS budžetu, tāpat kā citu uzraudzības iestāžu budžetu runājot, tas tiek nepārtraukti apdraudēts. Būs grūti rast līdzsvaru starp ciešo uzraudzību un šo juridisko ietvaru ņemot vērā etalonu daudzumu un pakāpeniski ieviešot tos eh, darbā, mēs varēsim, eh, mēs varēsim šo uzdevumu īstenot. Katrā ziņā mēs cerīgi raugāmies uz trilogu. Paldies, turpina priekšsēdētājs no GOE grupas. Nākošais runātājs ir hu, deputāts Huaristi Abauns. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs norādīja ka manipulēšana ir vienlīdzīga zakšanai un uzskatu, ka Šī dokumenta mērķis ir konkrēti samazināt manipulēšanu ar etaloniem. Tomēr um, minimālie normatīvi šobrīd šķiet ļoti bāziski. Un Tāpat eh, šie etaloni nevienmēr ir reprezentatīvi tirgiem un ir visai minimāli rekvizīti pagaidām noteikti. Vajadzētu eh, arī norādīt to, ka pagaidām ir šī piedāvātā sistēma eh, samērā nesamē, eh, kopumā nesamērīga, mazajiem lietotājiem var iznākt maksā dārgāk, un arī nav skaidrs, kā to izmantos bankas. Paldies, turpina priekšsēdētājs no zaļo grupas tagad. Filips Lambērs. Paldies priekšsēdētājiem. E, etalonu stāstā satriec tas, ka pārkāpumi tiek vaļāti nopietnāk, neraugoties uz finanšu krīzes. Varētu domāt, ka finanšu krīzes būtu vedušas mūs pie prāta, bet patiesībā lielās e, finanšu institūcijas, e, piemēram, Deutsche Bank, ir turpinājušas gadu garumā manipulēt savus etalonus pat līdz šim laikam. Jā, tagad ir piespriesta soda naudas, kas tiek maksātas, to maksā bankas un nevis privātpersonas, un atgādina, ka atsevišķās uh, valstīs šī, šīs soda naudas ir atvelkams no nodokļiem, tas nozīmē, ka patiesībā tās samaksā nodokļu maksātāji. Vēlreiz es gribu pateikties Korai vai Nīvenhoizenei par paveikto darbu kompromisā. Mums izdevās gandrīz vai nonākt līdz galam, bet Atsevišķi pēdējā brīža grozījumi izņēma no regulas atsevišķus rādītājus, kas citādi būtu uh, uzskatīti par kritiskiem. Um, jūs jau sapratāt, kā šeit ir un par kritiski svarīgiem un mazāk svarīgiem etaloniem, un tagad daļa no tiem pamanās izsprukt no šiem noteikumiem Tāpat norādīšu, ka dalība valsts, kas visvairāk regulē šos notaukumus, negaidīja Eiropas parlamenta lēmumus, lai pieņemtu daudz stingrākus noteikumus nekā tos, ko mēs pieņemam šodien. Un Silvijas Gulāra sacītā sakarā, zinot to, ka mēs veidojam iekšējo tirgu, mēs beidzot paļaujamies uz eh, dalību valstu viedumu bez pārāk lielas kont eh, kontrolas no esma puses, lai eh, šos noteikumus ieviestu dzīvē. Es Ceru tomēr, ka ar pēdējiem grozījumiem mums izdosies panākt šī teksta sakarā vairākumu. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Un tālāk e FDD grupas vārdā deputāts Stevens Vulfs uz vienu minūti. Vulfa eh, kungs nav sēž zālē un eh, tāpēc dodu vārdu nākošajam runātājam, kas ir deputāts Bernārs Mano. Paldies priekšsēdētāji, dārgie kolēģi! Redzot eh, debates par šo etalonu jautājumu, mēs esam izbrīnīti redzot visai bēdīgo rezultātu ar vienīgu uzraudzību. Ir nepieciešams paredzēt stingrāku uzraudzību šajā ziņā, lai nepieļautu tādus skandālus, kādi notika pagātnē un e, tomēr šajos noteikumos patieši restriktīvā daļa attiec tikai uz Liboru un Eiriboru daļu. Liboru skandāls ir tikai manipulācija tirgos cita starpā. Šeit ir jāpieskaitā naudas atmazgāšanas skandāli, nodokļu izvairīšanās skandāli un citi. Jo vairāk noteikumu tiek pieņemti, jo privā, mazāk privātās bankas šos noteikumus ņem vērā un kļūst aizvien bagātākas. Pat, un jāuzdod sev pateisais jautājums, kā tikt galā ar dinamiku finansēs bez robežām. Ir jārīkojas efektīvi, ir jāveic kapitālu kontrolas robeža uz valstu robežām, lai mēs varētu situāciju kontrolēt. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs ir Eva Paunova uz trim minūtēm. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji! uzticība tirgiem ir cietusi, ņemot vērā manipulēšanas ar etaloniem. Mums ir jāpārtrauc šī prakse, mums ir jāatjauno uzticība, mūsu finanšu sistēma ir jābūt caurskatāmākai, tāpēc es apsveicu šo priekšlikumu un kolēģis, kur strādāja pie šiem jautājumiem, jo viņiem ir izdevies radīt tādu ietvaru, kas palīdzēs mazinē, mazināt krāpšanos nākotnē. Lielākajai daļai dalībvalsts nav konkrētu regulējumu šo aitalonu sakarā, tāpēc es domāju, mums ir jāveido harmonizēts eh, ietvars kritērijiem Eiropas Savienībā, kas palīdzēs veidot lielāku uzticību un labāku fi finanšu caurskatāmību Eiropā. Mums ir jāskata, kādas sekas būs uh, E, šiem pasākumiem tirgū. Ja tie, kuri sniedz šos datus, e, viņiem tiek apgrūtināts darbs, tad viņi var mēģināt panākt šo notiekumu grozīšanu vai atcelšanu. Tāpēc mums ir jāseko tam, lai nenot, netiktu uzlikta papildus nasta tirgus operatoriem, uh, Un no savas puses es apsveicu šo ziņojumu, jo tas nodrošina lielāku caurskatāmību. Paldies! Turpin priekšsēdētājs nākošais runātājs Pervanša Bērensā. Uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri! Vispirms es vēlos apsveikt referenti, jo šis ir visai tehnisks un kritisks jautājums. Pirmkārt, ir jānorādā Libor skandāls, problēmas ar Libor, tāpat ir jāapzinās, ka šie kritiskie etaloni var apdraudēt finanšu tirgus, apgrūtināt to darbību un visbeidzot reāli ietekmēt finanšu. Uh, nosacījumus ekonomikā. Tāpēc Eiropas ekonomikai pilnīgi steidzami ir jāmobilizējas, un mūsu priekšā ir kompromiss. Tomēr paužu nostāju par to, kā uzraudzības iestāde, kura ikdienā parāda savu solidaritāti ar šo analīzi, netika stiprināta tad, kad bija runa par galīgo definējumu E, kritiskajiem etaloniem un to uzraudzībai. Manuprāt, ir atstāts pārāk daudz manevrēšanas iespēju dalību valstīm, e, definējot nekritiskos etalonus. Un visbeidzot, priekšsēdētāji, ar jūsu atļauju vēlos teikt, ka Eiropas Savienība sev gatavo prasīgu likumdošanu, un būs jāskatās tās atbilstība ar likumdošanu citās pasaules daļās, balstoties uz to, kas jau tur ir pastāvu, un ņemot vērā to, ko veicam mēs, mums būtu vajadzējis būt e, e, prasīgākiem, bet katrā ziņā es turpmākajā darbā vēlu veiksmi. Paldies, priekšsēdētāji! E, Paldies! Paldies! Eh, tomēr atgādinu, ka jums ir ierobežots uzstāšanās laiks, lai gan esmu ļoti iecietīgs. Nākošais runātājs deputāts Ožoks no ECR grupas. Dziękuję bardzo. Szanowny panie przewodniczący. Paldies, priekšādātāji, dāmas un kungi. Šis ziņojums uh, satur risinājumus jaunu finanšu instrumentu piemērošanai, finanšu līgumu slēgšanai. Es augsti novērtēju gan uh, definīcijas, gan uh, noteikumus, kas attiec uz kritiski svarīgiem un et etaloniem un etaloniem, kas nav kritiski svarīgi. Uh, Un tāpat šeit ir runa arī par etaloniem, ko izmanto sadarbībā ar trešajām valstīm. Etaloni tagad būs izmantojami drošāk, tos nevarēs tik viegli e, manipulēt, un finanšu tirgus kļūs stabilāks, taču ir vairākas jomas, kurās joprojām daudz varētu uzlabot. Noteikumi varētu būt skaidrāki par projekta aptvērumu vispār, un e, noteikumi varētu būt skaidrāki par noteiktiem izņēmumiem attiecībā uz administratoru e, kategorijām. Tāpat arī pārējais noteikumi varētu būt labāki. Paldies! Barbara Kapela lūdzu. Paldies. Uh, caurskatāmi un tādi stabili etaloni ir ļoti būtiski um, finanšu tirgus stabilitātei. Arī uh, it, kritiski svarīgu etalonu nozīme, kuriem atsaucas vērtība ir lielāka par 500 miljārdiem eiro, protams, ir ļoti liela. Arī Libor uh, skandāls ļoti labi parādīja manipulācijas iespējas. Uh, metodika nav bijusi pareiza. Uh, Uh, jo ir iespēja manipulēt ar ievadas datiem, un tas arī izraisīja šo skandālu. Pašreizējais ziņojums ir būtisks solis cīņā uz lielāku caurskatāmību, lielāku saprotamību un arī etalonu reģistrēšanu. Mums ir jābūt vadošajiem un jāprasa no galvenajiem spēlētājiem finanšu tirgū, uh, rīkoties atbilstoši um, finanšu tirgus stabilitātes apsvērumiem. Paldies! Okay, uh, Vai jūs atbildēsiet uz zilās kartītes jautājumu? Jā. No. Okay, uh, please take a floor. Lūdzu vārds jautājumu uzdevējiem. Paldies! Gribu jautāt kapelas kundzei, ņemot vērā manipulācijas, kas tirgū ir piedzīvotas, ļoti daudzās iesaistījās ļoti lielas finanšu institūcijas, lielas bankas un galu galā kritiskie, kritiski svarīgie etaloni tomēr ir atstāti dalībvalstu rokās, proti to izveide, vai Eiropas Savienībai nevajadzētu izstrādāt obligātus kritiski svarīgi etalonus, kas vienādi attiektos visām valstīm. Lūdzu, lūdzu. Es domāju, ka referente ir ļoti labi sabalansējusi gan kritiskos etalonus, gan finanšu etalonus, mazos un lielos, arī izēvielu eh, novērtēšanas etalons. Es domāju, ka līdzsvars ir atrasts labs. Paldies! E, Honorable Mašpiano Salīni. Salīni kungs, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. E, manuprāt, sākumā ir augsti jānovērtē ziņotājas darbs, ir formulēts mērķis, par kur ir vērts cīnīties, jo runa ir par tādu vispārēju situāciju, kurā valda uzticības krīze. Ir bijuši vairāki uh, skandāli, bet vai tiešām jāizmanto psihiskais terors? Uh, un mums nevajadzētu atteikties no mūsu politiskās dimensijas, un manuprāt, referente ir ļoti labi, eh, piemēram, noteikusi, kā ir jānošķir kritiski svarīgi etaloni no tādiem, kas nav kritiski svarīgi. Manā valstī, proti Itālijā, šobrīd eh, ir daudz dažādu sarežģījumu, Un runa ir par problēmām, kas skar 2,5 miljonus ģimeņu. Un uh, šīm ģimenēm draud izlikšana no mājām vai pilnīga, pilnīgs bankrots un īpašuma atņemšana. Un jautājums ir kur ir problēmas sakne, kur ir risinājums. Nevajadzētu izmantot psihisko teroru. Vai jūs atbildēsiet uz zilās kartītes jautājumu, ko uzdos Pauls Rībiks? Lūdzu, lūdzu. Paldies. Gribu jautāt kolēģim Salīnī, kā viņš domā, kāds efekts būs uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un kā attīstīsies birokrātija tieši š, pēc šīs jaunās likumdošanas pieņemšanas, vai, vai efekts būs pozitīvs vai nē. Lūdzu, at, laiks atbildēji. Paldies, es labprāt atbildēšu kolēģim Rībīgam raizes par to, ka šāda metodika varētu nelabvēlīgi ietekmēt mazos un vidējos uzņēmumus, to es pilnībā saprotu. Man dažkārt ir grūti atbildēt uz šo jautājumu, jo ar labiem nodomiem bieži ir bruģēts ceļš uz elli. Tas eh, nav tas, ko mēs vēlamies panākt. Ko mums vajadzētu pirmām kārtām? Uh, Eiropas Savienības kredīti institūcijas ir jāpiespiež galvenokārt atkal pievērsties maziem un vidējiem uzņēmumiem. Kā to izdarīt, ir jāpārstrādā kredītdevēju pārvaldes struktūras, nevis tikai jāpiedāvā jaunas eh, definīcijas etaloniem. Paldies! Džilas kundze nav klāts. Kužmjuka kungs lūdzu. Čenkuja, paņem šavodničonsi. Paņem šavodničonsi. Paldies, priekšsēdētāji. Godātais komisāra kungs, manuprāt, Libor manipulācijas, ko īstenoja bankas un citas finanšu institūcijas, noveda pie tā, ka daudzi biznesa pārstāvji cieta lielus zaudējumus finanšu tirgus regulētāji ir noteikuši lielus sodus, bet investoru zaudējumi tik un tā ir ļoti lieli un mums ir nepieciešami risinājumi, kas ļautu šādus skandālus novērst nākotnē. Trīs mērķi ir jaunai likumdošanai jāstiprina normatīvi un standarti, sevišķi attiecībā uz kritiski svarīgajiem etaloniem un tāpat jānovērš iespēja izmantot etalonus ļaunprātīgi, jāveicina tran, e, caurskatāmība par visiem etaloniem, par datiem, uz kuriem balstās šie etaloni. Un pēdējais - laba e, pieejamība pārvaldot šos etalonus. Manuprāt, ja to visu izdā, izdosies īstenot, uh, tad mēs eh, varēsim no skandāliem izvairīties. Paldies! Pan poseł Daniel Buda, półtorej minuty, bardzo proszę. Budas kungs. Paldies. Šis jautājums saistās ar ekonomikas stabilitāti vispār, un eh, tas attiecas arī uz izēvielu novērtējumu. Uh, Un, protams, ka likumdošanai ir jābūt skaidrai un metodikai saprotamai, bet etalonus var izmantot arī, lai manipulētu ar norisēm tirgū, tāpēc mums ir jāidentificē mehānismi un instrumenti, kas ļautu manipulācijas novērst. Un lēmumu pieņēmējiem ir jāspēj uh, uh, izlīdzsvarot uh, patērētāju intereses un uh, finanšu tirgus stabilitātes uh, apsvērumus. Tāpat jāņem vērā, ka ekonomika, uh, dažādi tipa ekonomika pieprasa dažāda tipa etalonus. Uh, un situācija ir atšķirīga dalība valstīs, bet šobrīd noteikumi paredz, ka dalība valstīm arī ir diezgan liela rīcības brīvība. Mums jāņem vē, jāuzlabo pārvaldības standarti, uh, un jāpiedāvā jebkuram iespēja iepazīties ar to, uz kādas bāzes lēmumi tiek pieņemti. Un tas attiec uz administratoriem gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Paldies! Uh, is... Paldies, un tagad brīvā mikrofona procedūra. Deputāte Mariana Pēķira lūdzu. Es apsveicu piedāvāto rezolūciju, kas paredz veidot likumdošanas ietvaru e, finanšu instrumentiem un līgumiem. Galvenais mērķis ir investoru un patērētāju aizsardzība. Ir būtiski ņemt vērā visus e, etalonus, e, kas aizstāvētu gan investorus, kad nodrošinātu to labu darbību, uh, un labdarbību investīciju fondos. Garantēt eh, etalonu precizitāti ir ārkārtīgi svarīgi šajā rezolūcijā. Es apsveicu galvenos mērķus, kas ir paredzēti, lai varētu uzlabot etalonu definēšanas ietvaru. Tāpat arī ietekmas budžetu nedrīkst mūs kavēt eh, pieņemt šo rezolūciju, un es uzskatu, ka laba pārvaldība etalodiem ir un labā un precīza definēšana kompensēs eh, ieguldītās izmaksas. Tāpat dažādas manipulācijas, kas ir notikušas ar etaloniem, mums parāda, cik būtiski šāda rezolūcija ir pieņemta. Paldies! Nākošais runātājs. Kaputo. Paldies, priekšsēdētāji finanšu tirgi ar vien ir uh, etalons manipulējuši, piemēram, Libor un Eiroporu. Šādas manipulācijas var būt pakļauts interešu konfliktiem, kas var savukārt izraisīt lielu, uh, uh, liels zaudējums uh, patērētājiem un arī uh, nozarei kā tādai. Tādēļ ir jāatjauno uz uh, etalonu uzticamību. Šādas manipulācijas nedrīkst pieļaut. Tādēļ ir jāpieņem uh, vairāk pasākumi, lai šādas manipulācijas turpāk nepieļautu, jāstiprina caurskatāmība, jāstiprina pārvaldības un uzraudzības struktūras. Līdz ar to panāksim etalonu uzticamības stiprināšanu un arī atkarību no etaloniem kopumā mazināsies. Tiem, kas veids darījumus, būs labāk caurskatāmība, viņi varēs pieņemt lēmumus uz labākas informācijas pamata. Paldies! Mārijas skunks nākamais. Liels bankas kā Deutsche Bank ir lielu peļņu guvušas ar Libor manipulāciju. Tā ir legāli simtiem miljonu eiro nopelnīt, bet ar to vēl nav gana. Bankas, kuras ir ar nodokļu maksātāju naudu glābtas, joprojām īsteno programmas, kas nenāk, no kā negūst nekādu labumu mazie ieguldītāji, uh, tādējādi viņi zaudē daudz naudu, jo arī um, aizņēmēji, jo ir liel, augstas likmes, um, Šveic franka un eiro uh, apmaiņas uh, uh, kurs ir manipulēts, no kā arī ir daudz cilvēki cietuši. Un tikai nesen ņemot vērā eiro kritumu, arī patērētāji ir miljoniem eiro zaudējuši. Ivans Jakovčiča kungs, lūdzu. Paldies priekšsēd. Paldies priekšsēdētājs. Skaidrs, ka es atbalstu šo ziņojumu. Domāju, ka mūsu referente ir visu iecerējis pareizi Mē, mums ir jācīnās pret manipulāciju bankās, kā arī jāpārtrauc tādas darbības, kādas ir e, vērotas pēdējo gadu un mēnešu laikā. Mums ir jāstiprina finanšu sistēma un mums ir jā seko kapitāla tirgus darbībai. Tikko kolēģi runāja par netaisnību. Krāpšanās, kas ir taisība eh, saistīta ar Šveices franka vaiņas kursu, eh, ir bijusi ievērojama un mūsu iedzīvotāji ir kļuvuši pār kredītu vergiem. Domāju, ka mums ir jāparāda sava solidaritāte kā politiķiem. Mums par to ir jārunā tādos fórumos kā šis, jo tas attiecas uz visiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Paldies. Nākošais runātājs eh, deputāts Klesos. Deutsche Bank skandāls norāda, kādu negatīvu lomu vai atgādīja mums, kāda negatīva loma arī Deutsche Bank uh, spēlēja uh, Grieķijas okupācijas laikā. Deutsche Bank iedien uz iedzīvotājiem un uh, kara parādu uh, parāds nav atdots, tādēļ Deutsche Bank joprojām uh, var turpināt šīs graujošās lomas izpildi. Banku glābšana varbūt maz nebija tik veiksmīga, jo Grieķijā notiekošais parāda, ka gadiem ilgi Grieķu tauta ir spaidīta, lai glābtu banku un finanšu sistēmu. Kopš 2010. gada līdz 2014. gadam 276 miljārdus esam saņēmuši, bet arī 270 atmaksājuši. Tas taču skaidru parāda, ka visi šie pūliņi ir e, neiedzīgi. Igors Šoltešs nākamais. Paldies, priekšsēd. Varētu teikt, nu beidzot, beidzot šāds priekšlikums. Tas tiešām nāk īstā laikā un tas ir solis pareizā virzienā, jo no etaloniem ir atkarīgi daudz finanšu instrumentu, Tas ietekmē miljonus. Tas ietekmē investīcijas un hipotekāros kredītus. Tie var radīt milz zaudējums e, krājējiem un patērētājiem. Tādēļ mums ir jāgādā, lai etaloni tiktu stabilizēti. Mēs esam piedzīvojuši milzu apjomu spekulācijas un manipulācijas ar, ar, ar etaloniem. Šādi tika veidots fiktīvais finanšu kapitāls, kas pārvalda pasauli. Mums jāgādā par labāku caurspīdīgumu. Vajadzīgi arī sodu uh, iespējas un uzraudzības mehānismi jāstiprina. Paldies, un pēdējais runātājs. Frunzulikas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Priecājos, ka šajā ziņojumā S&D grupai izdevās panākt uh, prasību labu līdzsvaru starp kritiskiem un nekritiskiem etaloniem, kā arī uh, kas preču um, etalonu uzņemšana šajā ziņojumā. Kritisko etalonu noteikšanu tomēr atstāja dalībvalstu ziņām Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, ka uh, šādi tiek likumdošanas pamats likts, lai skandāli, kādas mēs esam piedzīvojuši, neatkārtotos. Paldies referentam un ēnreferentiem par eh, tekstu, kas, manuprāt, ir labi līdzsvarots. Paldies! Paldies! Un tagad Eiropas komisijas vārdā komisārs Jonatans Hills lūdzu. Paldies, priekšsēd. Paldies visiem deputātiem par pienesumu debatēs, kuras bija izcilas. Es domāju, ka mēs esam viensprāts daudzos jautājumos. Ir jābeidz šādas manipulācijas, kuras esam piedzīvojuši pārāk bieži līdz šim. Ir arī vienprātības par caurs, ka tāmības nozīme, kā arī labāku pārvaldību, labākiem tiesību aktiem, labāku uzraudzību. Referents ir piedāvājis labu ietvaru. Kaut gan es arī sapratu, ka daži gribētu spērt vēl tālākas sojas, vai nu uzraudzības jomā, vai nu definējot nekritiskos etalons, taču, klausoties debatēs, esmu pārliecināts, ka mēs spērsim Eh, sojas eh, ar eh, šiem dokumentiem ātri, un no tā iegūs patērētāji, investori, tirgus uzticamību iegūs un finanšu stabilitāti iegūs. Mums ir vajadzīgs, lai šīs drošības sistēmas darbotos iespējams drīzāk. Deputāti sūdzējās par to, ka līdz šim esam bijuši pārāk gausi savā darbā, tagad mums ir iespēja uh, ar pilnām burām turpināt strādāt un jāgādā, lai stabili etaloni tiktu izdotais tirgos, lai apstādinātu manipulācijas, nepieļautu uh, kritisko etalonu uh, izgāšanos. Tātad paldies referentam un referentiem par smago darbu, kas, manuprāt, ir augļojis ar panākumiem, Un es uh, ar prieku gaidu arī mūsu, uh, kā es domāju, konstruktīvās sarunas trilogā un uh, ātru risinājumu jautājumam, kas tiešām ir jārisina. Paldies, komisāri! Tagad dosim vārdu referentei Korai Fon Nīvenhoizenai, lūdzu. Eh, eh, Paldies visiem runātājiem, kuri piedalījās šodienas diskusijā. Esmu ārkārtīgi gandarīta par saņemto plašo atbalstu. Katrā ziņā esmu gandarīta par to, ka šo uh, ziņojumu atbalstīs visas um, grupas. Uh, Ar lielu prieku es uzklausu jūsu komplimentus, kurus arī ļoti vēlos darīt zinām saviem līdzstrādniekiem, kuri daudz ir darījuši pie tā, lai e, šo darbu varētu īstenot. E, tas attiec uz grupas e, sekretariātu, uz visiem līdzstrādniekiem. Tas ir mans pirmais ziņojums, ar kur es mēģināju tikt galā, un es pateicos visiem, kuri palīdzēja man tikt galā ar šo ceļu. Monokungs, jums es vēlos teikt, ka ja jūsu prāt kritiski sekas vērtības eh, etaloni ir tikai Rigibor vai Eribor, eh, tad tas nav tiesa. Mēs tāpēc pie kvantitatīvajiem kritērijiem esam pievienojuši arī kvalitatīvos kritērijus, kas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Iešu vēl tālāk, um, var, ja būtu laiks, es iet vēl tālāk šajās debatēs, bet diemžēl to šodien nevar attauties, bet eh, tur vēlreiz vēl, vēlos pateikties visiem, kas piedalījās šī darba tapšanā, un mēs ar lielu cerību gaidām trilogu. Paldies, paldies, turpina priekšsēdētājs vēl jo vairāk, ja tas bija jūsu pirmais ziņojums, tad mēs vēl jo sirsnīgāk jūs apsveicam.